Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η διακοπή. Dargie kolēģi, atsākam šodienas pārtraukto sēdi. Pirmais jautājums darba kārtībā ir kolēģi Lojas Manuela Kapalas Santos ziņojums - lēksaimniekiem paredzētie tiešie maksājumi. Vārds eh, Kapalas Santos kungam četras minūtes, lūdzu. Are you ready, Mr. Kapalas Santos? Vai jūs esat gatavs uzstāties, Kapels Santos kungs? Lielas paldies, priekšsādātāja kungs! Paldies arī jums, komisāra kungs. Es vēlējos izrādīt savu gandarījumu par to, ka E, šajā svarīgajā jautājumā man pat nebūs vajadzīgas četras minūtes, lai izteiktos, tādēļ, ka mēs esam panākuši ļoti lielu uh, vienprātību. Kā jūs zināt, tad uh, mums bija nepieciešama KLP reforma saskaņā ar nākamo budžeta grādu. Uh, un eh, tālāk būs jāizmanto nacionālās eh, aploksnes eh, tiešmaksājumiem. Un te mums arī bija pakāpeniski jāiesaista jaunas valstis un jāgarantē stabilitāte tajos ap tajās summās, kas ir piešķirtas lauksaimniekiem. Pārējais gadā, proti 2013. gadā, mūsu, komisija, mūsu parlamenta agri komiteja ir panākusi jaunus nosacījums attiecībā uz dažām dalību valstīm. Uh, un te runa ir par uh, Lielbritāniju, Vāciju un Zviedriju. 2013. gadā mēs arī esam iekļāvuši iespēju jaunām dalībvalstīm turpināt izmantot nacionālo papildinājumu no pirmā pīlāra, un uh, tas uh, ir spēkā Kiprā. Un tas tika panākts pārunu trialogā. Rezultāts ir iesniegts agri komitejā, un mēs uh, panācām diezgan lielu vienprātību. Es gribētu pateikties Eiropas komisijas dienestiem, vēlētos pateikties arī Dānijas prezidentūrai un arī agri komitejas priekšsādātājiem, kā arī pateikties kolēģiem no agri un juri. Uh, komitejām, kā arī ēnu referentiem, kas strādāja ļoti rūpīgi pie šī dokumenta, jo mēs tiešām vēlējāmies panākt godīgs maksājums 2013. gadam, un es aicinu balsot par šo tekstu, lai mēs varam pildīt savu eh, likumdevēja lomu un lai lauksamnieki var saņemt eh, savus maksājumus laikā. Lūk, tas arī viss priekšsādātāja kungs. Paldies par uzmanību. Paldies. Nākošais runātais Eiropas komisijas vārdā Dačan Čološkungs, lūdzu, komisāri. Priekšsēdētāj, kungs Tāms un kungi, esmu ļoti gandarīts, mm, sakot, ka likumdošanas, mm, priekšlikums un likumdošanas process par tieši maksājumiem 2013. gadā ir sasniedzis savu mm, teiksim tā, finiša taisnu. Un sākumā gribētu pateikties Kapalas Santuškunkam, referentam, un arī agri eh, komitejas priekšsādātājiem De Castro kungam par viņu uh, ātro darbu, veiksmīgo darbu un arī viņu vēlmi sasniegt vienošanos ar padomu pirmajā lasījumā. Tas mums uh, palīdzētu ātri pieņemt uh, lēmumu. Kā jūs zinat, komisija vēlas šo risinājumu ļoti ātri pieņemt, lai tiešie maksājumi varētu veiksmīgi plūks 2013. gadā, un esmu ļoti gandarīts teikt, ka kompromiss teksts ir um, liks uz balsojumu, un tas notiks rīt. Formālajā trilogā 2014. gadā 2012. gadā 24. maijā tika sasniegta vienošanās. Uh, Uh, vienošanās teksts balstās uz komisijas priekšlikumu. Tajā ir arī grozījumi. Grozījumi ir uh, nepieciešami, tie ir iesniegti no parlamenta puses, un uh, komisija tos var atbalstīt. Es gribu teikt, ka šī politiskā vienošanās ir pieņemta balstoties uz to principu, ka šī. A, a, um, risinājuma aptvērums ir 2013. gadam un neietekmē to lēmumu, kāds tiks pieņemts KLP reformas ietvaros un arī finanšu ietvaros, kurus drīz pieņems. Paldies! Eh, Paldies! Tagad vārds kolēģiem Giovanni Lavija budžeta komitejas vārdā. Viņš uzstāsies vienu minūtu, kolēģi, lūdzu. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsēdētāji. Arī es budžeta komitejas vārdā vēlētos izteikt gandarījumu par to, ka pirmajā lasījumā mēs esam spējuši panākt vienošanos. Taču ir kaut kas ļoti būtisks budžeta komitejai, ko vēlētos pateikt, un proti tā ir uh, um, attiecības starp tiešmaksājumiem un uh, jauno daudzgadu finanšu plānu. Kā jūs zinat, finanšu gads uh, lauksaimniekiem beidzās 15. oktobrī un uh, tiešie maksājumi, kas tiks veikti 2013. gadā, ir jāiekļaut 2014. gada budžetā. Uh, un eh, viss, kas ir saistīts ar eh, daudzgadu finanšu plānu, mm, diezgan gausi virsās uz priekšu. Dānijas prezidentūra sāka strādāt pie tā, lai pātrinātu šo procesu, un es ceru, ka Kipras prezidentūra to pabeigs, lai mēs varam reformu veikt cik atvien iespējams. Paldies Lavijas kungam. Tālāk politisko grupu pārstāvi Nedelčevs kundze, viena minūte. Paldies, priekšsādātāja kungs, kolēģi. Vispirms es vēlētos pateikties referentam par labi paveikto darbu. Šis dokuments parāda vairākas lietas. Vispirms, kas attiecās uz komisiju, tad eh, šī ir institūcija, kas formulē sākotnējos priekšlikumus, un Tāpēc es aicinu Eiropas komisiju ņemt vērā jaunās dalībvalstis. Es cerēju, ka komisija būs ambiciozāka savos mērķos. Mums ir nepieciešama godīgāka KLP. Un uh, vajag uh, vairāk konsultēties ar dalībvalstīm, tāpēc, ka tās labāk zina, kas E, tajās notiek, un tāpēc ir nepieciešama daudz ciešāka sadarbība. Un vispēcot man ir jāsaka, ka šeit Eiropas parlamentā mēs esam tie, kas ņem vērā ikviena intereses kā horizontālajā, tā vertikālā līmenī, un es ceru, ka, kas attiecās uz citiem ziņojumiem, tad tur kaut tad būs labāk. Uh, που έχει ο συνάδελφος κ. Paldies tālāk. Um, Sociāldemokrātu vārdā izteiksies uh, padars Ivari. Jums viena minūte, lūdzu. Toetan igati raportööri kõikide muudatusettepanekute. Kolēģi, es gribētu atbalstīt grozījumus, kurus piedāvāja referenci īpaši uh, to, ka jaunajām dalībvalstīm 2013. gadā ir jāatļauj turpināt sniegt nacionālo uh, palīdzību. Un citādi tas nav iespējams. Citādi eh, jaunajās dalībvalstīs lauksamnieks saņems apmēram par 20% mazāk. Un tas būtu ļoti racionāls kompromiss. un ļoti labs iesākums, eh, lai sāktu pārunas par jauno periodu no 2014. līdz 2020. gadam. Un mēs arī pārliecinātu savus lauksaimniekus, ka ir iespējams atrast labus kompromisus. Paldies! Tālāk Aldis grupas vārdā Brita Raimers, skundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāri kungs, dargie kolēģi. Es gribētu paziņot to, ka ALDE atbalstīs eh, grozījums, un mēs atzinīgi vērtējam to, ka kompromis, kādu esam sasnieguši, un arī tos izņēmumu saglabājot, eh, kādi ir, eh, ka mēs ar šo politiku rīkojamies tā, lai nav nekādu pārāvumu, lauksaimniekiem pārejas periods ir ļoti skaidri noteikts un vēlos uzsvērt to, ka atzinīgi vērtēju to, cik konstruktīva bija sadarbība šeit un ka es ceru, ka šī konstruktīvā sadarbība nākotnē arī turpināsies, jo lauksaimniecības politikas reformas kontekstā šādi tad bija dažādas problēmas, un a, mums vajadzētu a, rūpēties par problēmu risināšanu. Tas nāks visiem lauksaimniekiem par labu. Paldies! Paldies Rēmers kundzei. Zaļo vārdā pusotra minūte. Anna Mirandes kundze, lūdzu. Obrigāda, prezidente. Obrigāda, también os... Paldies, priekšādātāji. Liels paldies arī Kapulas Santoša kungam. Viņš vienmēr ir ļoti iestājies par lauksanicības attīstību un iestājies par to, lai lauksainiecības politika tiktu reformēta. Viņš ļoti labi zina, kādā situācijā strādā šobrīd zemnieki. Ir būtiski, lai eh, tiktu arī turpmāk sniegti, sniegta palīdzība tiešo a, eh, maksājumu veidā, un eh, Galīcijā, no kurienes es nāku, lauksaimniecībai arī ir liela nozīme ekonomikā, vienu gadu tika iesaldēts budžets lauku attīstībai un nebija arī tiešo maksājumu atbalsta. Šī regula nosaka noteikumus e, turpmākajiem tiešajiem maksājumiem, ir panākta vienprātība, panākts kompromiss, jo šobrīd lauksēmnieki atrodas grūtā situācijā. Mēs uh, sastopamies ar krīzi, jo dalība valstis pašas nesniedz valsts atbalstu pašlaik. Obligātās modulācijas arī ir ļoti būtisks signāls lauksaimniekiem. Es gribētu arī atgādināt, ka atgādināt par to, kādi budžeta līdzekļi ir paredzēti reformas īstenošanai, jo IKP procentu rādītājs dalībvalstīs tiks samazināts, un tas attiec arī uz turpmāko reformas norisi. Paldies! Un tagad ECR da, frakcijas vārdā uzstāsies Jānis Švojcehovskis. Vienu minūti. Paldies priekšādātāji! Es gribu teikt paldies Kapulas Santoškungam par viņa darbu, par to, ka 2013. gadā lauksaimnieki turpinās saņemt tiešos maksājumus, kas viņiem ir tik ļoti vajadzīgi. Es ceru, ka 2013. gads būs pēdējais, kurā tieši šie maksājumi būs tik ļoti atšķirīgi pirms desmit gadiem, e, pirms vairākiem gadiem pievienojās e, desmit jaunas valstis un lauksaimnieki eh, ieraudzīja, ka viņiem jāstrādā ļoti negodīgas konkurences apstākļos, netaisnīgas konkurences apstākļos, un tagad šis eh, netaisnīguma laiks tuvojas beigām. Rumānijā un Bulgārijā gan tas prasīs vairāk laika. Es gribu teikt paldies par ieguldītajām pūlēm referentam pēc 2014. gada es ceru, ka diskriminācija būs beigusies. Paldies! Nākamais runātājs - Goe Alfrēds Rubiks, lūdzu, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, mēs uzskatām, ka 2013. Eh, gada finanses tiek veidotas kā bāzes gads jaunajam daudzgadu finanšu schēmām. tiešie maksājumi ir svarīgs finanšu mehānisms lai nodrošinātu vienādas iespējas visiem solidaritāti un attīstību. mana grupa un mani vēlētāji latvijā uzskata ka tiešo maksājumu pareiza noteikšana ir vajadzīga ne tikai kopīgam godīgam taisnīgam tirgum bet ir arī ļoti nozīmīga sociālajā jomā. es atbalstu manuprāt ļoti pareizos soļus kas šajā ziņā izklāstīti kapelas santas ziņojumā arī komisijas nostāja šajā jautājumā bet mums jāiet tālāk. mēs uzskatām ka tiešiem maksājumiem vajadzētu būt ne mazākiem kā astoņdesmit no eiropas savienības vidējiem tad varēsim runāt par taisnīgumu. latvijas lietuvas un igaunijas zemnieki saņem tiešos maksājumus tos ko šodien saņem tie ir diskriminējoši. tāda netaisnība jālabo. Šī situācija jau ir novedusi pie tā, ka, piemēram, Latvijas zemnieki izbrauc no valsts, zemi nopērk par lētu cenu ciku valstu bagātie cilvēki. Rezultātā ar vien jauni ciemati zaudē šo status, jo iedzīvotāji tu vairs nav, bet lauksaimnieciskā zeme aizaug ar mežu. Paldies, kas gādā par to, lai tādas lietas nenotiktu. Paldies! Un tagad ārpus frakciju deputātus eh, pārstāvēs Dotsas kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšādātā kungs. Vispirms paldies referentam par darbu, par progresu, ko ir, kas ir panākts attiecībā uz tiešajiem maksājumiem nākamajā gadā. Ir būtiski paredzēt, paredzēt 2014. gadā arī uh, noteikums par tālākiem tiešajiem maksājumiem un par to izmantošanas paplašināšanu. Arī ir jāparedz atbalsts vāji attīstītiem reģioniem un jābūt lauksaimniecības schēmu atbalstam tiešiem maksājumiem, tiešām maksājumiem ir jābūt viegli pieejamiem, ņemot vērā e, ļoti lielo nestabilitāti pašlaik pasaules tirgos. Pašreizējā kopējās lauksaimniecības politikas reforma 2013, pēc 2013. gada, 2013. gada, tai jābūt tādai, lai tā atspoguļotu uh, tiešo, at, tiešo maksājumu nozīmi, lai lauksamniekiem ir iespēja ražot kvalitatīvus pārtikas produktus. Un otrais pīlārs ir vislabākā vieta, lai lauku attīstībai un videi varētu tā individualizētā veidā piemērot maksājumus tur, kur tas ir vajadzīgs um, daudzgadu finanšu schēmā ir ļoti būtiski um, novērst nevienlīdzību lauku attīstības finansējumā. Tas attiecās lielā mērā arī uz apvienoto karalisti. Paldies! Paldies! Es lūdzu, runājiet tik ilgi, cik jums ir dots laiks. Tagad lūdzu nākamais runātājs Nikolesku kungs. Viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Šis priekšlikums par tiešajiem maksājumiem nākamajā gadā piedāvā uh, juridisko ietvaru. Uh, ir panākts kompromiss starp komisiju un referentu un um, dos labumu arī Bulgārijai un Rumānijai. Nav gan eh, Rumānijai un Bulgārijai noteiktas uh, griestu vai augstākās vērti, robežvērtības vairākiem sektoriem. Uh, uh, ir jāturpina reformēt kopējo lauksainiecības politiku, un viegli tas nebūs. Drīz mēs runāsim par šiem ziņojumiem uh, lauksainiecības komitejā un par visu runāsim attiecīgajā laika brīdī, bet šobrīd kopā ir jādomā par to, kā izveidot godīgu, taisnīgu sistēmu. Uh, Uh, Rumānija un Bulgārija vajadzētu sākt samazināt maksājumus tikai sākot ar 2014. gadu. Tagad Ulrike Rodusta, godātais priekšādātāji, šobrīd notiek kopējās lauksaimnības politikas reformu process un Eiropas parlaments darbojas savā jaunajā lomā kā um, likumdošanas ka, eh, iniciators vai dalībnieks, un eh, rītdien tiks pieņemts pirmais likumdošanas akts ar šīm jaunajām parlamenta tiesībām. Gribu teikt paldies eh, Kapulas te Santos kungam. Šis regulas teksts stāsies spēkā 14. gada 1. janvārī un lai nerastos problēmas saistībā ar jauno, ar turpmāko tiešo maksājumu piemērošanu, ir jābūt, ir būtiski, lai ātri pan, tiktu panākt vienošanās starp Eiropas parlamentu un padomi. Pārējais normatīviem 2013. gadam ir jāstājas spēkā īstajā laikā. Pašreizējais regulas teksts paredz, ka 2013. gadā uh, darbosies arī vēl daži noteikumi, kas bija paredzēti līdz 2012. gadam, un transferts no otrās, otrajā pilārā ir jāsaglabā. Paldies, Alans Smits, lūdzu. Thank you, President. Uh, I'll be... Paldies, priekšsēdētāji. Es nebūšu nekāds izņēmums, un es arī es apsveikšu mūsu enerģisko un eh, strādīgo referentu Luisu. Tas tiešām ir pārsteidzoši, cik daudz viņš spēja padarīt. Jo tas ir ļoti nopietnas un smags darbs, kas viņam ir e, jāpaveic. Un es domāju, ka mums tiešām ir jāstrādā mūsu lauksamniecu labā. Un arī jāskatās, kas notiks pēc šī pārējais perioda. Un neaizmirsīsim, ka šis jautājums ir diezgan pretrunīgs dažos aspektos un e, dažās valstīs, jo ir tādas valstis, kas vēlas atteikties no tiešiem maksājumiem vispār. Mums Skotijā tas ir ļoti svarīgi un es noteikti vēlos, lai šādi maksājumi turpinātos. un ir ļoti žēl, ka ir dalībvalstis, kas nav pārāk konstruktīvas, va, eh, sasrādājoties ar komisiju, bet tomēr, komisārkungs, jums ir arī daži sabiedrotie Britu salās. Paldies! Paldies! Tālāk vārds eh, eh, Žilī Gerlingai, konservatīvo vārdā. Paldies, priekšsādātāji! Es Vēlētos pateikt, ka es eh, priecājos par atbalstu, ko izteica agrikomitejas pārstāvi, jo šis mehānisms ir ļoti svarīgs. Tomēr jāatzīst, ka apvienotā karalīste atrodas pašā astes galā, kas attiecās uz uh, eh, KLP. mm, varbūt eh, tas, kas tika pieņemts tagad, nav tas ideālais risinājums, ko mēs vēlētos redzēt turpmākos gados. Es vēlētos pateikt, pat, mm, pateikties Kaplus Santos kungam par viņu pragmatisko pieju un, nu, gan jau kā vēl pēd virzīsies uz priekšu. Paldies! Tālāk dod vārdu Patrikam Līrākam gojas vārdā. Paldies priekšsādātāji. Arī es vēlētos pateikties mūsu kolēģim Luisam Manuēlam par viņa darbu pie šī ziņojuma. Priekšlikums, kas ir ierosināts, man šķiet diezgan saprātīgs, kaut arī es personīgi iebilstu pret to, ka tiešmaksājumi ir divkārši Un uh, es tomēr gribētu atbalstīt tautu lauksaimniecību, kas apstrādā zemi, nevis uz rūpniecisko lauksaimniecību. KLP ir nepieciešama reforma un ir noteikti jānosaka kaut kāda bāzes cena attiecībā uz to ka, um, zemi, kas tiek apstrādāta. Un Es domāju, ka KLP budžets ir noteikti jāizmanto arī sociālam taisnīgumam un ekoloģijai. Paldies! Tālāk dodu vārdu neatkarīgajai deputātei Sinklērai Nikolai. Paldies, priekšsādātājs! Daudzi no maniem vēlētājiem sazinājās ar mani, lai pateiktu, kā viņi ir vīlušies Mm, KLP kopumā. Tiešmaksājumi, jeb tiešās subsīdijas uh, lauksaimniekiem uh, mm, ir 3 ceturdaļas no KLP budžeta. Tas nozīmē, ka tā ir diezgan liela naudas summa, bet uh, Brītu valdība diezgan um, gausa ir, lai izmantotu šo naudu palīdzot uh, lauksaimniekiem. Briti ātrāk nekā cits dalībvalstis vēlas atbrīvoties no tiešmaksājumiem vispār. Un ir ļoti liels netaisnības dažu dalībvalstu starpā, un mums arī ir nepieciešams aizsargāt apvienotās karalistes lauksaimniekus. Paldies. Tālāk Tabadži kungs eh, sociāldemokrātu vārdā. Kapulas Santos jelenti. Paldies. Paldies, uh, dārgais Kapulas Santos kungs. Uh, viņš ir paveicis lielisku darbu. Un šis ziņojums nosaka to, ka 2013. gadā netiek samazināti tiešie maksājumi jaunajās dalībvalstīs. 2012. gadā mēs beidzot panācām to, ka veco un jauno dalībvalstu līmenis tiek izlīdzināts, bet tas nenozīmē summu izlīdzinājumu. Tur jums pilnīgi taisnība, kolēģi, kas par to runāja arī Vojčehovska kungs. Eh, ir ļoti iepriecinoši, ka Kapalas Santas kungs ir sapratis šo problēmu un no 2014. gada mm, liela problēma būs eh, pārēj no viena finansējuma avota uz otru. Un eh, punktā B un C 61. pantā minēto mm, jaunās dalībvalstis nevarēs pilnībā izmantot un arī nacionālie uh, um, soļi, tie nav ietverti komisijas uh, dokumentā, bet Kapelis Santos kungs uh, šo problēmu ir redzējis un uh, uzsver to, ka jaunās dalība valsts. Mm, uh, Tā, pret tām jāizturs arī uh, godīgi un uh, uh, ir uh, jāveic atbilstoši soļi šai, šai virzienā. Paldies! Paldies, nākošā tagad būs uh, brīvā mikrofona procedūra un pirmais runātājs Čorčs Lajens. Paldies, priekšēdētāji, godātais komisāri. Mēs mazliet tā raizējāmies, iepazīstoties ar komisijas likumdošanas uh, priekšlikumu, kurā bija runa par brīvprātīgajām modulācijām Anglijā un Skotijā Skotijā nebija iespēja pārlikt naudu uz lauku attīstību un 2013. gadā bija tā kā redzams, ka būs tādi melnie caurumi, kur nauda pazudīs. Vērsāmies pie komisijas, saņēmām arī kolēģu atbalstu arī no Džona Nikolsona, Paolo de Castro mums izdevās uh, um, šo pakotni nu, noformēt tā, lai dalībvalstis, lai lauksaimniekiem ir iespēja izmantot tiešos maksājumus un tur, kur ir nepieciešams, tur pārlikt naudu lauku attīstībai. Uh, es ceru referentam, gribu teikt paldies un ceru, ka pieņemot nākamās pakotnes, darbs tomēr noritēs raitāk bez tādiem šķēršļiem. Tagad lūdzu Sonika kungs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Esmu ļoti gandarīgs par šo ziņojumu. Tas ir labs ziņojums. Izmantošu iespēju lai teikt sakojošo, nākotnes Eiropā nedrīkst būt divu ātrumu Eiropas, un pagaidām m, mm, būs tādas divas uh, divu ātrumu Eiropa, ja mēs neizlīdzināsim maksājumus visām uh, valstīm, tādas valsts kā Slovākija un citas. Tās arī ir devušas uh, savu ieguldījumu tam, lai ir dienvidos un saskars ar plašām problēmām saņemtu finansējumu. Uh, mēs neesam bijuši pret solidaritāti, un tādai jābūt pret visiem. Paldies! Prēdergasts kundze, lūdzu. Es priecājos par šo priekšlikumu. Tas ir vairāk tāds administratīvs, bet tomēr lauksaimniekiem nākamajam finanšu gadam dod drošību. Par tiešajiem maksājumiem jau runāja vairāki runātāji, arī par to, kas notiks pēc 2013. gada, un es iepazīstināšu arī savus vēlētājus ar šo dokumentu. Dalību valstīm būs lielāka, pieejama lielāka elastība valst, savā valstī, kā izmantot līdzekļus, un ir arī noteikumi, kas attiecas uz uh, um, audzēmo kultūru diversificēšanu. Un runājot par konverģenci, man patīk, ka Kapulas Santoškungs ir mīkstinājis komisijas priekšlikumu un politika nav grozīta tā, lai dalībvalstīm lauksniecībā rastos problēmas. Tagad lūdzu Svinbērnas kundze. Paldies priekšādātāji. Velsā mēs esam ļoti atkarīgi no lauksaimniecības. Tā ir liela loma mūsu ekonomikā, bet uh, esam nomaļš reģions un uh, lauksaimnieki ir ļoti atkarīgi no tiešajiem maksājumiem. Ja nebūtu šo maksājumu, daudz ģimenes vairs nenodarbotos ar lauksaimniecību. Uh, Es priecājos par to, ka ir paredzēts turpināt piešķirt tiešos maksājumus nākamajam gadam, bet es gribētu aicināt piemērot lielāku elastību, lai lauksaimniekiem ir laiks pielāgoties jaunajiem noteikumiem un um, lai būtu arī iespēja elastīgāk izmantot līdzekļus. Paldies! Šī Sikerska kungs lūdzu. Paldies, priekšādātā. 2013. gads būs pārējas gads. Eh, laikam tad ir beidzies finansēšanas periods no 2007. gada, bet tagad jau um, runa ir par nākamo periodu, tad fin finanšu schēmu līdz 2020. gadam. Es priecājos par atbalstu uz, lauksaimniecības uzņēmiem, kas saņem vairāk par 5000 eiro. Un uh, būtu labi, ja šajā regulā tiktu pieņemti arī citi pārējais pasākumi, uh, lai lauksaimniecības uzņēmumi tomēr varētu darboties tādā līdz lielākā, lielākā vienlīdzībā, lai nebūtu tik lielas atšķirības starp atbalstu vecajām un jaunajām dalībvalstīm. Ir veids, kā no 2013. gada tiks piešķirti tiešie maksājumi, norāda, ka tomēr uh, atšķirības joprojām paliek. Liels paldies! Olesņika kungs. Paldies, priekšādātāji. Es arī esmu ļoti apmierināts ar to, ka ir izdevies nonākt pie kompromisa. Paldies referentam. Viņš ir sagatavojis labus risinājumus. Mēs varēsim turpmāk izmantot modulāciju un sa atbalstu saņems uh, visas dalībvalsts, lauksaimnieki arī vecajās un jaunajās dalībvalstīs. Tiešie maksājumi ir ļoti būtisks atbalsta instruments visiem lauksaimniekiem, jo šobrīd kopējam tirgum um, uh, lauksaimnieki darbojas jaunajās valstīs par. Viņu var, viņiem ir jāiepērk, piemēram, uh, minerālu mēslojums par tādām pašām cenām, kā veco dalību valstu zemniekiem. Un ka nav īsti pamatojumu šiem ļoti atšķirīgajiem līmeņiem atbalsts piešķiršanā. Uh, Arī veco dalībvalstu vidū ir atšķirības. Zemnieki Francijā e, saņem daudz vairāk nekā Polijā, piemēram. Tālāk, Lūdzu, Nikolsona kungs, paldies priekšsādātāji. Arī es gribētu pateikties referentam, un es vēlētos pateikt Luisam, ka priecājies. Eh, šovakar eh, tiešām ir eh, ļoti <clears throat> veiksmīgi, ļoti veiksmīgs darbs paveicis. Un tālāk man ir jāsaka, mums kā parlamentam ir bijusi iespēja izteikt savu viedokli. Uh, Kaut arī es neesmu īpaši priecīgs par to, kādas izmaiņas ir tikušas ieviestas un par to, kā tas skars apvienoto karalisti. Es gribētu pateikt, ka mēs esam ļoti neapmierināti ar otro pīlāru, jo tagad uh, mums tiek likti šķēršļi dažādos lauksaimniecības projektos. Bet, nu, principā, Luīs, tiešām tu paveici savu darbu lieliski. Paldies! Paldies! Tālāk dodu vārdu Dačana. Uh, Dačanam Čelusam. Paldies, priekšsādātāji! Es priecājos par to, ka izskanēja diezgan plašs atbalsts tām kādu kompromisu mēs esam rāduši, lai pēc iespējas ātrāk tiktu galā ar šo jautājumu un piešķirtu tiešmaksājumus pārejas periodā. Un mums tiešām bija nepieciešams uh, precizēt, eh, kā šis pārejas periods tiks uh, izdzīvots 2013. gads, tātad um, īpaši jaunajās dalībvalstīs. Un tagad mums bija iespēja precizēt ar regulas palīdzību visus šos aspektus, lai tādas valstis kā apvienotā karalīste varētu turpināt finansēt uh, tos projektus, ko tās vēlējās attiecībā uz lauku attīstību. Tālāk, kas attiecās uz eh, KLP reformu un nākamo budžetu periodu, tad es ļoti uzmanīgi sekoju līdzi tām, ko dara agri komiteja un es ceru, ka mēs diezgan ātri varēsim sākt formālās debates ar padomi, komisiju un parlamentu, lai panāktu KLP reformu, kas būtu taisnīga un kas saņemtu arī atbilstošu budžeta atbalstu. Paldies, priekšsādātāja kungs! Paldies, komisāra kungs! Un tagad dod vārdu Kapulas Santos kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es gribētu teikt paldies, paldies par laipniem vārdiem no komisāra un kolēģu puses. Patiesi ir ļoti eh, jauki šeit eh, strādāt eh, viena mērķa labā, un visi centās sasniegt rezultātu, visi um, strādāja vienā virzienā, un tā var tiešām ļoti daudz ko paveikt arī īsā laikā. Mēs strādājām, termiņi bija ļoti cieši, mēs varējām atrisināt dažādas problēmas, arī dažādu dalību valstu nostāju. Un, kā jau teicu, ir ļoti patīkami, ja varam sadarboties ļoti konstruktīvi, ne tikai mūsu darba grupā un agri. Uh, komitejā Eiropas parlamentā, bet sadarbība ar komisiju un padomu arī bija ļoti veiksmīga un ceram, ka šī uh, veiksmīgā darba gaisotne turpināsies arī turpinot uh, tos sarežģītos darbus, kādi mūs vēl sagaida. Ja strādāsim šādā garā, tad noteikti arī pozitīvas rezultātus sasniegsim, pozitīvas uh, rezultātus mūsu lauksaimnieku labā, viņu labā mēs strādājam. Paldies! Paldies uh, referentam! Dāmas un kungi, kopīgās debatas līdz ar to ir noslēgtas. Balsošana būs rīt pulkstens 12.30. Στην ημερήσια διάταξη.